So, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die Plätze einzunehmen. Kolēģi, ieņemiet vietas, lūdzu. Bitte überprüfen Sie auch, ob die Abstimmung. Lūdzu, pārbaudiet, vai viss darbojas, vai jūs esat paņēmuši līdz balsošanas kartiņas. Balsošanas kartiņas. It's too loud.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 par veselīgumu norādēm uz pārtiks produktiem. No rīta jau mums norisinājās debates. Karls Šlīters kopīgi ar Renāti Zomeri pieprasīja eh, mainīt balsošanas sarakstu, lai mēs varētu balsot par vairākiem grozījumiem kopā blokā. Es ceru, ka šī informācija ir nosūtīta visām politiskajām grupām, vai kādam ir pretenzijas, ka mēs balsojam tātad par blokiem. Vai kāds ir pret šo procedūru? Nē. Labi, tad balsojam, kā lemts. Par pirmo bloku. Nu, varbūt labāk eh, vienkāršības pēc labu balsosim elektroniski, sākam balsot. Chris? Sorry, could you... Chris, vai jūs varat precizēt tātad eh, Par kuru bloku? Ceturtais ievilkums? Der erste Block. Okay. Wir schließen noch oh, einmal die Abstimmung. Ich, er-, ich erkläre es noch einmal. Vēlreiz tā skaidroši saka priekšsēdētājs. Pirmajā blokā ir ceturtais līdz astotais ievilkums, un tālāk ir apsvērumi B līdz H līdz I, precīzāk sakot. Un trešajā blokā mēs balsosim par trešo un ceturto punktu. Un pēc tam balsosim par visu uh, grozīto rezolūciju. Vai ir vēl kādi jautājumi? Heute, deswegen... Jā, mēs šo balsošanas uh, sarakstu mainījām uh, tikai nesen, tādēļ jums to paskaidroju. Tātad pirmais bloks. Sākam balsot elektroniski.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 Beidzam balsot. Pirmā daļa noraidīta. Otrais apsvērumu bloks no B līdz I. Sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Abstimmung ist. Beidzam balsot. Geschlossen. Ist somit auch. Noraidīts arī otrais bloks. Tagad trešā daļa Trešais, ceturtais punkts. Arī par šo daļu balsosim elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt. Abst Beidzam balsot. Ist somit auch abgelehnt. Noraidīts. Jetzt stimmen wir zum Schluss final ab. Balsosim par grozīto rezolūciju. Un arī to darīsim elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt. Vai kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Ja. 28 par, 27 pret, viens kolēģis atturējās. Pieņemts. Yes. es ist klar dass im plenum wir werden oktober eins im plenum darüber abstimmen Mēs balsosim arī plenārsēdē, uh, tam ir nepieciešama kvalific kvalificēts vairākums. Turpinām balsošanu. Tas ir arī iebildums saskaņā ar reglamentu 88. pantu otro punktu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Četrdesmit divi par, astoņpadsmit pret, divi atturējās, pieņemts. Tā bija vieglākā šīs pēcpusdienas sēdes daļa. Tagad uh, uzsāksim maratonu. Rota Bērentes ziņojums. Los geht's, un zwar en bloc. Ķeramies klāt 222, 223, 241, kas par? pret, atturas, grozījumi pieņemti. 224, 225, kas par, pret, atturas, noraidīti. 22. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 226. par, pret, pret atturas pieņemts. 227. par pret atturas noraidīts. 228. par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 228. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Ir eh, viens liekas kolēģis no S&D grupas. Vienu par daudz. Vienam kolēģim vai vienai kolēģei ir jāturas no balsošanas. 38 par, 26 pret, grozījums pieņemts 229 par, pret, atturas pieņemts 230 par, pret, atturas pieņemts. Labi, nobalsojam elektronis par 230. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 232 par pret atturas pieņemts. 233 par pret atturas pieņemts. 234 par pret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 Atturas pieņemts. 238. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 240. par? Pret. Atturas pieņemts. 239. atsaukts. 242. par? Pret. Atturas noraidīts. 243. divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas pieņemta, otrā daļa par pret, atturas, nav skaidrs, nobalsojam elektroniski par grozījumu otro daļu, sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 244. 245. par pret pret, atturas pieņemti. 246. un IMCO 19, kas par, pret, atturas, nobalsojam elektroniski. IMCO 19, 246, sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījumi pieņemti. Konsolidētais trešais grozījums, kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 252. par? Pret? Atturas nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. 252. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 35 dafür. 35 par, 28 pret, pieņemts. 255 par, pret, atturas noraidīts. 253 par, pret, atturas noraidīts. 258 par, pret, atturas noraidīts. 257. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 258. Kurš par? Pret. Atturas. Nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Elektronische Überprüfung. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 259. par? Pret atturas pieņemts, 28. par, pret, atturas pieņemts, 27. par, pret, atturas pieņemts, 261. par, pret, Nobalsojam elektroniski par 261. sākam balsot. <clears throat> Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Imko 23, kas par? Pret. Tikai 15 kolēģi vispār balsoja. Sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Vai vispār spēja nobalsot? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts ar ļoti pārliecinošu vairākumu. 28. kas par? Pret. Atturas pieņemts. 25. par? Pret. Atturas. Man šķiet, ka pieņemts. Labi, pārbaudām. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Grozījums pieņemts. Imko 24 līdz ar to atkrīt. 29. kas par? Pret. Atturas. Sākam balsot elektroniski. 29 elektronisch. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. Pieņemts. 264. par? Pret atturas noraidīts. 263. par pret atturas noraidīts. Sākam balsot elektronis par 263. Haben alle abgestimmt? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 266 nav. Jā, 266. 266 par. Pret. Atturas pieņemts. 267 par. Pret. Atturas pieņemts. 268 par. Pret. Atturas pieņemts. 30. kurš par? Pret atturas pieņemts. 269. un IMCO 26, kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. IMCO 26 elektronische Überprüfung. Haben alle abgestimmt? Vai visi kolēģi nobalsoja? Beidzam balsot? Pieņemts. 270. par? pret, atturas, noraidīts. Empel 13 par, pret, atturas, noraidīts. Empel 14 par, pret, atturas, noraidīts. Empel 15 par, pret, atturas, noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, noraidīts atturas pieņemts. 282. kas par pret atturas. Sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. Klar angenommen. Pieņemts.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 atturas pieņemts. 297, 298, M plus 17, IMCO 34 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot, jo visi nebalsoja pietiekam aktīvi. Apgestimt. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemti. 299. 300. par pret atturas pieņem. Noraidīti. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 307. Simko 36, kas par pret atturas pieņemti. 308. par pret atturas pieņemti Pieņemts. Piektais kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 313. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 322. par? Pret? atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 322. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 323. atkrīt, tāpat kā IMCO 39. 326. par pret atturas noraidīts. 328. kurš par pret atturas noraidīts. 327. imko 41, trīs daļās, pirmā daļa par pret, atturas, noraidīta, otrā daļa par pārbaudīsim. Jā, kolēģi izteica tādu vēlmi. Sākam balsot elektroniski par pirmo daļu. Mūsu eröffnet. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. Noraidīta. Nu jā, bet vienmēr var pārbaudīt drošības labāk. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas pieņemta. 329. par, pret, atturas noraidīts. 330. par, pret, atturas noraidīts. 331. par, pret, atturas noraidīts. 332. par pret atturas noraidīts. 333. par pret atturas noraidīts. 334. par pret atturas. Nav nu, īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 340. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 336. par. Pret. Atturas. Man izstāsta, ka pieņemts. Labāk pārbaudīsim tomēr. Sākam balsot elektroniski. 336. Par 336. Vēl apgestimt. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsimt četrdesmit pirmais par, pret, atturas noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 376. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 370. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 379. par pret atturas pieņemts. 332, 333. Vai 23. lapas puse manā balsošanas sarakstā. 8. kompromiss. Vai visi atrada? Kas par? pret, atturas, pieņemts. Pārlicam atkal vairāk, vairākiem grozījumiem. Tagad zēbera grozījums 428, kurš par, pret, atturas. Rihards Zīber wünscht einen Check. Rihards Zēbers grib, lai mēs pārbaudām. Nē, tas ir tikai joks. Noraidīts. 426. Kas par? pret, atturas, noraidīts. 427. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 425. par, pret, atturas, noraidīts. 429. 430. imko 56. kurš par, pret, atturas, noraidīti. 431. par, pret pret, atturas, nav īsti skaidrs, sākam balsot elektroniski. Punkt. Ham alle abgestimt? Beidzam balsot. Noraidīts. 432 līdz imko 57, kas par, pret, atturas, pieņemti. Imko 58, kas par, pret pret, atturas, nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Nebija īsti skaidrs, kāds ir iznākums. Vai viss nobalsoja? Arī Karls Šlīters? Ļoti labi. Pieņemts. Jā, nu, pieņemts. Imko 59, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 400.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 atturas. Nezinu, kāds ir iznākums. Sākam balsot elektroniski par 442. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 443. par pret atturas noraidīts. 444. par pret atturas noraidīts. Imko 63 par pret atturas pieņemts. 446, 447 par pret atturas pieņemti. 448 par pret atturas pieņemts. 450 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim, labi, sākam balsot par 450. Checken wir elektronisch. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot? Noraidīts. Imko 65, kas par, pret, atturas, noraidīts. 451, kas par, pret, atturas, noraidīts Nav īsti skaidrs. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 452, kas par, pret, atturas noraidīts. 24. kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 481 par pret atturas noraidīts. 10. kompromis, kurš par pret atturas pieņemts. 11. kompromis par pret atturas pieņemts. 12. kompromis par pret atturas pieņemts. 492, 493, kas par pret atturas noraidīti. 14. kompromis, kurš par pret atturas pieņemts, 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. Piecisimt astotais par pret atturas pieņemts. 56. kas par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 509. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 17. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 526. par pret atturas noraidīts. 527. par pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas pieņemts. 528. par, pret, atturas pieņemts. 530. par, pret, atturas pieņemts. 531. par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromis par, pret, atturas pieņemts.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 atturas pieņemts, 538 par, pret, atturas pie, noraidīts, Empel 18 par, pret, atturas pieņemts, 539 atkrīt, konsolidētais 22 par, pret, atturas pieņemts. 541, IMCO 79, kas par? Atkārtosim. 541 un IMCO 79. Vai viss atrada? Kas ir par? Pret? Atturas? Noraidīts. 544 par? Pret? Atturas? Pieņemts. 545. par. Pret. Noraidīts. 546. Imko 80 par. Pret. Atturas pieņemti. 547, 548, 549 un IMCO 81 par pret atturas. Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Imko 82 par. Pret. Atturas pieņemts. 550, 551, Imko 83 par. Pret. Atturas pieņemts. 552 atkrīt.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 Imko 95 tiek pārbaudīts elektroniski. Vai visi nopasojāt? Beidzam pasūt. Pieņemts. Konsolidētais 30 par. Pret. Atturas pieņemts. 96 par. Pret. Atturas noraidīts. 68 par. Pret atturas pieņemts. 82 par pret atturas. Tas nebija skaidrs, mēs pārbaudām 82 elektroniski. Vai visi nopasojāt? Beidzam pausot. 36 par, tas ir pieņemts. 610 par pret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 615 par pret atturas norādīts 616 par pret atturas norādīts 88 617 kopā par pret atturas pieņemts 619 par pret atturas norādīts 620 par pret atturas pieņemts 600 22 par pret atturas norādīts, 89 par pret atturas pieņemts, 90 par pret atturas pieņemts, imko 98 par pret atturas pieņemts, kompromis 27 par pret atturas pieņemts, konsultētājs 29 par pret atturas pieņemts. Imko 102 par, pret, atturas, norādīts. Imko 103 par, pret, atturas, pieņemts. 93 par, pret, atturas, pieņemts. 104 par, pret, atturas, pieņemts. 94 par, pret, atturas, pieņemts. 95 par, pret, atturas, pieņemts. 105 imko, 100 par, pret pret atturas pieņemts. 629 par pret atturas pieņemts. Imko 107 par pret atturas pieņemts. 630 par pret atturas pārbaudam elektroniski. 630 to sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 60 par, 7 pret, redz to pieņemts. 631 par, pret, atturas pieņemts. Imko 88 par, pret, atturas pieņemts. Kompromis 19 par, pret, atturas pieņemts. Kompromis 20 par, pret, atturas pieņemts. 654 par, pret, atturas pieņemts. 633, 634 līdz 666. Tas ir vesels bloks kopā par vispār pret atturas pieņemts. 22 ampli par pret atturas pieņemts. 663 par pret atturas pieņemts. 667 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 21 par. Pret atturas pieņemts. 102 par. Pret atturas pieņemts. 679 par. Pret atturas pieņemts. 680 par. Pret atturas pieņemts. 681 par. Pret atturas pieņemts. 682 par. Pret atturas pieņemts. 683 par pret atturas pieņemts 684 blokā par pret atturas pieņemts 696 par pret atturas pieņemts 697 par pret atturas nebija skaidrs. Balsojam pa 697 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norēdīts. 698 par. Pret. Atturas pieņemts. 699 par. Pret. Atturas pieņemts. 700 par. Pret. Atturas pieņemts. 71 par. Pret. Atturas pieņemts. 74 par. Pret atturas pieņemts. Kompromis 2 par pret atturas pieņemts. Turpinām ar 710 par pret atturas norādīts. 739 par pret atturas nav skaidrs balsos Meltronsku. 739 elektroniski pārbaudām. Vai visi nopasojāt? Četri kolēģi vēl nav. Pieņemts. 740 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Imko 127 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 741 par pret atturas pieņemts. 742 par. Nē, tas atkrīt. 109 ir nākamais, par ko balsojam. Par. Pret. Atturas pieņemts. 747 par. Pret atturas norādīts. 748 par, pret, atturas pieņemts. 749 par, pret, atturas pieņemts. 750 par, pret, atturas pieņemts. 751 līdz 755 par tiem nav jābalso. 752 par pret atturas. Nav skaidrs. Par 752. elektronisku pārbaudām. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 755 par. Pret. Atturas noraidīts. Empur 23 par. Pret. Atturas noraidīts. 756 par pret atturas pārbauda neutroniski. To nevarēja saprast. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 758 par. Pret. Atturas norēdīts. Kons 28 par. Pret. Atturas pieņemts. 759 par. Pret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 pret atturas pieņemts. 765 atkrīt, tagad par M plus 24 par. Nē, nav pareizi. M plus 24 ir pēdējam klāt, tātad mēs ejam tālāk. Septiņsimt seši divi par. Vēlreiz. Man tiek teikt, ka 762. Tagad par to jābalso. Vispārējais atkrīt. Par, pret, atturas. Pieņemts. 769 par. Pret, atturas, norēdīts. Empel 27 par. Pret, atturas, norēdīts. Empel 28 par pret atturas pieņemts. Emplu 29 par pret atturas pieņemts. 770 par pret atturas pieņemts. 771 līdz 777 blokā par pret atturas pieņemts 700. 79 par pret atturas pieņemts. Empel 30 par pret atturas pieņemts. 780 un 797 par pret atturas norādīts. Empel 31 par pret atturas. Nav skaidrs pārbaudām vēlreiz. 131. Beidzam balsot. 34 pār, 28 pret, tātad pieņemts. 782 pār. Pret. Atturas pieņemts. 781 atkarīt, 783 par. Pret. Atturas pieņemts. 784 par. Pret. Atturas pieņemts. 785 par. Pret atturas pieņemts. 786 par pret atturas norēdīts. MP32 par pret atturas norēdīts. MP33 par pret atturas pārbaudām. MP33 pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 787 par pret atturas norādīts. 788 līdz 790 blokā tie ir identiski par pret atturas pieņemts. 791 par pret atturas pieņemts. Imko 134 par pret atturas pieņemts.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 Tālāk turpinām. 136 par pret atturas nav skaidrs pārbaudām elektronisko 136. Beidzam balsot. Noraidīts. 138 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 13 par pret atturas pieņemts. Balsojam blokā 839 3, uh, par 39 līdz 44 pret atturas norēdīts. Tālāk vēl viens blokā būs jābalso no IMCO 137 līdz IMCO 140 par pret atturas norēdīts. 845 par pret atturas pieņemts. 846, imko 141 par pret atturas norādīts. 847 par pret atturas norādīts. Blokā no 850 līdz 160 par pret atturas norādīts Norādīts. Turpinām. Pani Vaisbergera 849 par. Pret. Atturas nebija skaidrs, balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 2. 159 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 160 par. Pret. Atturas norēdīts. Pārbaudām 160. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norēdīts. MP3 par pret atturas pieņemts 848 līdz IMCO 142 par pret atturas pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Tagad beidzam balsot. Pieņemts. 853 līdz 855 par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 856 atkrīt, tālāk 140, 857 par, pret atturas pieņemts, tad atk 859 par, pret atturas pieņemts. Mēs pārbaudām 859 elektroniski. Visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Ir pieņemts. 860 no Nemko 144 par. Pret. Atturas pieņemts. 861 par. Pret. Atturas norādīts. 862 par. Pret. Atturas norādīts. 863 par pret atturas pieņemts. 864 par pret atturas norādīts. 865 par pret atturas norādīts. Imko 145 par pret atturas pieņemts. 866 atkrīt. Tie nākamie arī. Tālāk 871 par pret atturas. Noraidīts, pārbaudām 871 elektroniski. Visu nobalsojāt. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. 872 par pret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 blokā līdz 890 par, par pret atturas pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts tas ir. 887 par. Pret pieņemts. 881 par pret atturas norādīts. 882 par pret atturas pieņemts. Bloka balsojums no 883 līdz 887 par pret atturas pieņemts. 890 par pret atturas pieņemts. Dezuras atkrīt. 8,95 par pret atturas. Daudz nenobalsoja. Balsosim elektroniski. 8,95. Visi nobalsojāt. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 148 par pret atturas pieņemts. 149 par pret atturas pieņemts, 150 imko par pret atturas pieņemts, 897 par pret atturas norēdīts, 898 par pret atturas pieņemts, imko, nē, tas atkrīt, nē.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 pieņemts, 901 par pret atturas pieņemts, 902 par pret atturas pieņemts, 903 par pret atturas pieņemts, konsolidētājs 23 par pret atturas pieņemts, 146 par pret atturas pieņemts, 147 par, pret, atturas pieņemts, empl 1 līdz empl 11 par, pret, atturas pieņemts, 148 par, pret, atturas, nav skaidrs, balsosim elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Divi par pret. Nu, pārbaudīsim elektroniski. Ja visi nebalsoja, tagad par divi elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 150 par pret atturas norādīts. 151 par pret atturas pieņemts. 156 par pret atturas pieņemts. 5 par pret atturas pieņemts. 157 par pret atturas pieņemts. 158 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudam elektroniski, pa 158. otrā daļa elektroniski. Visi nobalsojāt, beidzam balsot. Norādīts. 162 par pret atturas pieņemts. Emplu 4 par pret atturas pieņemts. Emplu 5 par pret atturas pieņemts. 163 imko 3 par pret atturas pieņemts, M plus 6 par, pret atturas pieņemts, 164 par, pret atturas pieņemts, 176 par, pret atturas pieņemts, 179 par, pret atturas pieņemts, 177 par, pret atturas pieņemts, 177 par, 8 par pret atturas pieņemts 187 par pret atturas pieņemts tālāk 105 par pret atturas pieņemts 196 par pret atturas pieņemts norādīts 197 par pret atturas pieņemts 198 par pret atturas noraidīts, 16 par pret atturas nav skaidrs. Varbūt es par ātri runāju. 16 pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 200 par. Pret. Atturas pieņemts. 201 par. Pret. Atturas noraidīts 206 par, pret atturas pieņēmts 207, imko 12 par, pret atturas pieņēmts 28 par, pret atturas noraidīts 209, imko 13 par, pieņēmts 210 par, pret atturas pieņēmts 210 par 213 par pret atturas pieņemts, 214 par pret atturas pieņemts, 215 par pret atturas noraidīts, imko 15 par pret atturas <laughs> noraidīts, 216 par pret atturas. To pārbaudām elektroniski, 216 pārbaudām elektroniski. 216. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. 217 par, pret, atturas norādīts, 218 par, pret, atturas norādīts, 219 par, pret, atturas pieņemts, 220 par, pret, atturas norādīts Pārbaudām 220 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 221 par. Pret. Atturas. Vēlreiz 221 par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie pirmā galīgā balsojuma elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 52 par, 12 pret, 3 atturējušies. Tagad būs galīgais balsojums, otrais par. Labāk elektroniski, protams, tradicionālajā formā. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 52 par, 12 pret, 3 atturas. Sirsnīgi sveicam Dagmāru Rotu Berenti. Un sirsnīgs paldies arī sekretariātam, jo es zinu, cik ilgi tika gatavots šis balsošanas saraksts un kā vienmēr vienprātīgi ar visām grupām tika sagatavots balsošanas saraksts, un tas nebija nebūt nevienkārši. Tā kā sirsnieks paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Moment. Tā. Vēl nē, vēl nē, iet prom, mēs turpinām balsot. Vā. Un turpināsim ar Pēteru Līzi ziņojumu. Šis ir uh, konsolidētais 26. par Dafür. Par 28. konsolidēto grozījumu. Pret. Atturas. Labi. Līdz ar to pieņemts. 11. 111. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk. 13. par. Pret. Nebija skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski pa 13. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Es gribu. Tālāk. 12. grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta.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 atturas pieņemts. 113. Un imko 6 par, pret, atturas, noraidīts. Imko 6 par, pret, ā, tas jau bija iekļauts. Nu jā, tie, kas prot lasīt, tiem ir priekšrocības. 114. par, pret, atturas pieņemts. 117. par, pret, atturas nav skaidrs. Balsosim tagad elektroniski par 117. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 116. par. Pret. Atturas. Vai mums uh, paņemt pārtraukumu. Tikai 5 cilvēki balso. 116. pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Dann geht's weiter mit Imko. Tālāk Imko 8 par. Pret. Atturas pieņemts. 17. par. Pret atturas noraidīts. Imko 9 par, pret, atturas noraidīts. 118 par, pret, atturas noraidīts. 119 par, pret, atturas pieņemts. 120. Balsojums pa daļām. Divas daļas. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. Pārbaudīsim 120. grozījumu otro daļu. Vai viss nobalsojuši? Apstumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim ar IMCO 10 par pret atturas pieņemts. 19 par, pret, at, 121 par, pret, atturas pieņemts. 122. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas noraidīta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. 123. grozījums un imko 11. tie atkrīt. Un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 129. par, pret, atturas noraidīts. 22. un 23. kopā par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas pieņemts. Tad tālāk 131. Uh, par pret Balsosim elektroniski. 131. Pārbaudām elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 132 par. Pret. Atturas pieņemts. Empul 9 par. Pret. Atturas pieņemts. 133 par. Pret. Atturas noraidīts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 136. par, pret, atturas pieņemts. Atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektronu. Apstumums. Sākam balsot. Hamad. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 17 par. Pret. Atturas pieņemts. 137 par. Pret. Atturas noraidīts. 138. par. Nē, tas atkarīt tomēr. Tad tālāk. 29. Jo IMCO 18, IMCO 17 tika pieņemts, tāpēc tas atkarīt. Tad tālāk 29. grozījums. Par? Pret? Atturas noraidīts. Pārbaudīsim? Pārbaudīsim 29. elektroniski. Ham alle abgestimmt. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Die Grünen waren mehr. Zaļo bija vairāk. Skonsolidētais 4A grozījums par pret atturas pieņemts. Konsultētais 4b atkrīt. 145. tālāk par. Pret. Atturis noraidīts. 148. par. Pret. Atturis pieņemts. 147. par. Pret. Atturis pieņemts. 12. kompromiss par. Pret. Atturis pieņemts. 150. par. Pret atturas noraidīts. 32. un 151. kopā par pret atturas. Nē, nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. 32. un 151. kopā. Lai visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Imko 22 par pret atturas pieņemts. 33. pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Ņemko 23. Atkrīt. 152. grozījums un 24. imko kopā par pret atturas pieņemts. 153. par pret atturas pieņemts. 154. un imko 25 par, pret, atturas pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 155. par, pret, atturas noraidīts. Tālāk 162. par, kā lūdzu? 155. pārbaudīt. Wir checken es. Pārbaudīsim elektroniski. Tas problēma mums jau ir. Nu, problēma jau ir tā, ka jāpiedalās balsojumā. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, re, pieņemts. Kārlam šodien jau divreiz bija taisnība. 162. par. Pret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 168. par, pret, atturas noraidīts. 167. par, pret, atturas noraidīts. 168. par, pret, atturas noraidīts. Imko 30 par, pret, atturas pieņemts. 169 par, pret, atturas noraidīts. 170 par, pret, atturas noraidīts. 161. par. 170. Nē, 171. 171. Jā, par. Pret. Noraidīts. 172. par. Pret. Atturas noraidīts. 174. par. Pret. Atturas pieņemts. 175. par. Pret. Atturas noraidīts. 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 36. par, pret, atturas ir pieņemts. 182. par, pret, atturas pieņemts. 137. saka priekšsādātājs. Es atvainojos, 37. par, pret, atturas noraidīts. 38. Kā lūdzu? Nu, pārbaudīsim. 37. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Ist abgelehnt. 38. Noraidīts. 38. par. Pret. Atturas noraidīts. 100. Tri, nē, 38. Labi. Vēlreiz 38. pārbaudām elektroniski. 38. grozījums. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Un 183. par. Pret. Atturas noraidīts. Tad ir blokā MK31 un MK32 par pret atturas nav skaidrs. 31. un 32. imko grozījums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 185. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 186. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 187. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Nē, pieņemts. Es atvainojos. Imko 33 par. Pret atturas pieņemts. 189. un IMCO 35. Vai uh, vēlties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim. IMCO 33. Haben alle abgestimmt? Vai viss nobalsojuši? Trūkst vēl četru. Trīs. Beidzam balsot.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 18. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 219. un 220. Vispirms 219. atvainojos par, pret, atturas pieņemts. 220. par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Imko 44 par, pret, atturas pieņemts. 228 par, pret, atturas pieņemts. 229 par, pret, atturas pieņemts. 230 par, pret, atturas pieņemts. 232 par, pret, atturas pieņemts. 233 par, pret, atturas pieņemts. 22. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 237 un 106 par, pret, atturas pieņemts. 239 par, pret, atturas pieņemts. Imko 45 par, pret, atturas pieņemts. Imko 46 par, pret, atturas pieņemts. Empel 10 par, pret, atturas pieņemts. Konsolidētais 27. par, pret, atturas pieņemts Pieņemts. 259. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 259. Pārbaudām elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Ieslēdziet balsošanas iekārtas. Vai viss nobalsojuši par 259. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Arī pieņemts. Bet, nu, pārbaudīsim 41. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pārāk ātri bija? Vēlreiz. 41. pārbaudīsim vēlreiz. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 47. kopā par pret, atturas noraidīts. Imko 48 par, pret, atturas noraidīts. 268 par, pret, atturas, nav skaidrs. Elektroniski pārbaudīsim 268. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 42. par, pret pret atturas noraidīts. Tad tālāk, vai jūs vēlaties pārbaudīt 42. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Zweihundert, zweihundert. 274. Eh, Jā, par, pret, atturas noraidīts. 275. par, pret, atturas pieņemts. 276. par, pret, atturas noraidīts. 43. par, pret, atturas pieņemts. 44. par, pret, atturas pieņemts. Imko 50 par, pret, atturas pieņemts. 51 par, pret, atturas pieņemts. 278 par, pret, atturas nav skaidrs. 278 pārbaudīsim elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 34 pār 31 pret eh, pieņemts. 45. divas daļas. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Atkrīt. 46. Par. Pret. Atturas pieņemts. 47. Par. Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. 48. par, pret, atturas pieņemts. 283. par, pret, atturas pieņemts. 49. par, pret, atturas pieņemts. 50. un 285. par, pret, atturas pieņemts. 51. par, pret atturas pieņemts. 54. un 25. kopā par pret atturas pieņemts. 286. par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. Konsolidētais uh, 28. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Konsolidētais 28. grozījums. Pārbaudām elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Imko 56 par. Pret. Atturas noraidīts. Imko 57 par. Pret. Atturas noraidīts. 298 par. Pret. Atturas pieņemts. Imko 58 par pret atturas pieņemts. 268 par. Nē, es atvainojos 299 par. Pret. Pieņemts. 300 par. Pret. Atturas pieņemts. 301 par. Pret. Atturas pieņemts. 303. par pret atturas noraidīts. Imko 60. par pret atturas pieņemts. 304. un Imko 61. par pret atturas pieņemts. Imko 62. divās daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīt. Otrā daļa par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 25. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 317. par, pret, atturas pieņemts. 318. par, pret, atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 331. par, pret, atturas pieņemts. 332. par, pret, atturas pieņemts. 333. par pret atturas pieņemts. 334. par pret atturas pieņemts. 335. par pret atturas pieņemts. 336. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. 337. par pret atturas pieņemts. 338. par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudīsim 338. elektronisku vai visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 340. par pret atturas pieņemts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 pret atturas nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 62. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tālāk. 347. par. Pret. Atturas pieņemts. 63. par. Pret atturas pieņemts. 348 par pret atturas noraidīts. 64. par labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. 348. grozījums. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Mit 35 zu 31 angenommen. Grozījums pieņemts. 64. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 64. grozījums. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 349. par pret. Holz. Atkrīt, jā, atvainojos priekšsādātais saka. Imko 77 par. Pret. Atturas noraidīts. 65 par. Pret. Atturas pieņemts. 350 par. Pret. Atturas pieņemts. 351 par. Pret. Atturas pieņemts. 352 par. Pret atturas noraidīts, 353. par, pret, atturas noraidīts, Empel 15 par, pret, pieņemts, tais par, pret, atturas pieņemts, 355. par, pret, atturas pieņemts, 66. par, pret, Atturas noraidīts. 356. par. Pret. Atturas pieņemts. 357. par. Pret. Atturas. Nobalsosim nu, elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt. Beidzam balsot. Grūzījums ir noraidīts. 358. par. Pret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 atturas pieņemts. 385. par pret atturas pieņemts. 68, 69 kopā, kas par pret atturas pieņemti. 386. par pret atturas norādīts.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 atturas pieņemts. Imko 82 divās daļās, pirmā daļa par. Tikai par otro. Otrā daļa. Par. Pret. Atturas pieņemta. 8, Imko 83 par. Pret. Atturas pieņemts. 390 par. Pret. Atturas pieņemts. 71 par. Pret Pieņemts. 72. par. Pret. Atturas pieņemts. 391. par. Pret. Atturas noraidīts. 392. par. Pret. Atturas noraidīts. 393. par. Pret. Atturas pieņemts. 394 par pret atturas pieņemts 395. kurš par pret atturas pieņemts 396. par pret atturas pieņemts 397. par pret atturas pārbaudīsim sākam balsot elektroniski haben alle abgestimmt abstimmung ist beidzam balsot Pieņemts. Ja mēs kādam traucējam telefonu sarunas, varbūt, ka jāpārtrauc sēdu uz brīdi. Kompromis 13. Treš, ko, trešais kompromis, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 398. un 399. kopā, kas par? pret, atturas noraidīti. IMCO 85, IMCO 86, IMCO 87, IMCO 88, kas par, pret, atturas pieņemti, IMCO 89, kurš par, pret, atturas pieņemts, IMCO 90 par, pret, atturas pieņemts. Imko 91 par pret atturas pieņemts. Empel 1 par pret atturas pieņemts. Empel 2 pret atturas pieņemts. 75. par pret atturas pieņemts Pieņemts. Pirmais par. Pret. Atturas pieņemts. 76. par. Pret. Atturas noraidīts. 80. par. Pret. Atturas noraidīts. 82. kurš par. Pret. Atturas noraidīts. 84. kurš par. Pret atturas pieņemts, Ample 3 par, pret, atturas pieņemts, trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts, 86. kurš par, pret, atturas pieņemts, Ample 4 par, pret,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 atturas pieņemts, 9. par, pret, atturas pieņemts, 10. par, pret, atturas pieņemts, 11. par, pret, atturas pieņemts, 109. atkrīt, un tagad ir jābalso par visu priekšlikumu grozītā versijā. Sākam balsot elektroniski, kā ierasts. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 57 par. Neviens nebalsoja pret, 8 atturējās. Pieņemts. Un tagad jābalso par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot elektroniski. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 57 par. 7 atturējās, neviens nebija pret. Pēter Līze Nu, uzsaku jūsu darbu. Un auch nochmal vielen, vielen. Lielas paldies! Norai no sekretariāta. Es zinu, cik daudzas stundas vaigas viedros tur tika pavadītas, lai sagatavotu šo ziņojumu, bet ļoti labi, ka mēs esam tomēr atvēlējuši tam vairāk laika un tālāk būs balsojums plenārsēdē. Uh, wird, lieber Peter Liese. Dārgais Pēter Līze. Pēter Līze. Lieber Pēter Līze. So... Nu jā, mēs varam jau turpināt bez tevis. Wird ein Mandat gewünscht. Kāds vēlas pilnvaras priekšsēdētāji, kungs? Tāpat kā Dagmaržot Bērēntas ziņojuma sakarā plenāra sēdē mēs vēlamies uh, uzlabot ziņojumu vēl vairāk. Liels paldies par atbalstu. Paldies arī visiem sekretariāta darbiniekiem, kas patiešām strādāja vaigas viedros. Paldies! Dagmarot Bērent. Dagmarot Bērent ar vēlas kaut ko pieminēt. Paldies! Jā. Tas bija ciets rieksts, mums uh, nenācās viegli strādāt pie šī ziņojuma. Esmu ārkārtīgi pateicīga ēnu referentiem. Mums nācās mērot garu ceļu. Un, protams, mums ir vēl jāsadarbojas pirms plenārsēdes, un es uh, cerēju savu ieguldījumu sniegt ar kompromisu palīdzību un nevēlos pilnvaras saņemt jau šodien. Mums vajadzētu balsot plenāru sesijā un pēc tam vienoties ar padomu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, Dagmāra. Paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Protams, es šeit domāju arī grupas darbiniekus. Gribēju to vienkārši uzsvērt. So viel Zeit muss sein. Tik daudz laika tam ir jāatvēl. Also nochmal, nochmal viel. Vēlreiz sirsnīgi paldies visiem asistentiem, grupai, grupas darbiniekiem, kas arī daudzas stundas pavadīja, lai sastādītu tādu sarakstu, jo to jau viņš nedara šeit viens pats, jo kaut arī kādreiz tāds iespējas tiek radīts, bet to dara grupas darbinieku kopā ar sekretariātu. Nu labi, tagad varu, varam pāriet pie 13. darba kārtības punkta. Šeit referents ir kolēģis Rosī, un mēs balsosim par uh, grozījumu 101. Par? Pret? Atturas pieņemts. 102. Par? Pret? Atturas pieņemts. 103. Par? Pret? Atturas pieņemts. 104. Par? Pret? Atturas pieņemts. 105. Par? pret atturas pieņemts. 106 par pret atturas pieņemts. 108 par pret atturas pieņemts. 107. Gribat pārbaudīt? Labi, varam pārbaudīt 108 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot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 pret atturas noraidīts konsolidētais 2 par pret atturas. Balsosim elektroniski, lai pārbaudītu par konsolidēto grozījumu 2 elektroniski balsojam. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 42 par, 17 pret, skaidrs, ka pieņemts. 123 par, pret, atturas, pieņemts, 124 par, pret, atturas, pieņemts, 125, 126 par, pret, atturas, pieņemts, 127 par, pret, atturas, pieņemts, 130 par, pret, atturas, pieņemts. 131 par, pret, atturas pieņemts. 132 par, pret, atturas. Nav skaidrs pārbaudām elektronos, ka 132. Beidzam balsot. Pieņemts. 133 par, pret,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 atturas noraidīts. 141 par, pret, atturas pieņemts. 142 par, pret, atturas pieņemts. 143 par, pret, atturas pieņemts. 144 par, pret, atturas pieņemts. 145 par, pret, atturas pieņemts. 146 par,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 153 par pret atturas pieņems konsolidētais 3 par pret atturas pārbaudam elektroniski. Konsultētā grozījuma 3 pārbauda elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk 159 par pret atturas. Nav skaidrs, balsojam elektroniski par 159. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 160 par pret atturas pieņemts. 161 par pret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 Atvainojos, tagad vispirms Jānos Korapa, ko jābalso. Pa 174 tagad par pret atturas norādīts 175 par pret atturas pieņemts 176 par pret atturas pieņemts 177 par pret atturas pieņemts 179 par pret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 atturas pieņemts 193 par pret atturas. Nē, nē, nebija skaidrs. Par 193. elektroniski balsojam vēlreiz. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 194 par pret atturas pieņemts. 195 par pret atturas atturas pieņemts 196 par, pret atturas pieņemts 197 par, pret atturas nebija skaidrs pārbaudām elektroniski. 197. pārbaudām, vai visu nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. Konsolidētājs 4 par pret atturas pieņemts Pieņemts. 200. Tagad balsojam par 199. par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk atkrīt, tad 204 par pret atturas noraidīts. 205 par pret noraidīts. 206 par pret atturas pieņemts. Konsultētais 5 par pret atturas pieņemts. 211 par pret atturas pieņemts nebija skaidrs. Vēlreiz pārbaudām 211 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 6 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 216 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 215 par. Pret. Atturas pieņemts 217 par, pret atturas pieņemts 218 par, pret atturas pie, noraidīts 219 par, pret atturas pieņemts 220 par, pret atturas pieņemts 221 par, pret atturas pieņemts 222 par, pret atturas pieņemts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 232. pārskatīšanās dēļ mēs balsojam, bet nevajadzēja par to balsot, jo mēs esam 232. pieņēmuši. Un tā bija kļūda. Tālāk turpinām 236. par Pret atturas pieņemts 237 par. Pret atturas pieņemts 238 par. Pret atturas norādīts konsultētais 7 par. Pret atturas pieņemts. Tālāk. Trešais groziens par. Pret atturas pieņemts 4 par pret atturas pieņemts 5 par, pret atturas pieņemts 6 par, pret atturas pieņemts 7 par, pret atturas pieņemts 8 par, pret atturas pieņemts. Jau par to nobalsojām. 9 atkarīgi 10 par, pret atturas pieņemts 8. 13 par, pret, atturas pieņemts, 16 par, pret, atturas pieņemts, 17 par, pret, atturas pieņemts, 19 par, pret, atturas pieņemts, 20 par, pret, atturas pieņemts, 21 par, pret, atturas pieņemts, 22 par, pret, atturas pieņemts, 23 par, pret, atturas pieņemts, 24 par, pret, atturas pieņemts, 27 par, pret, atturas pieņemts, 28 par, pret, atturas pieņemts, 32 par, pret, atturas pieņemts, 34 par, pret, atturas pieņemts, 33 par, pret,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 Vēlreiz 39. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 40 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 41 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 43 par. Pret. Atturas. Norādīts. 44 par pret atturas pieņemt 45 par, pret atturas pieņemts 46 par, pret atturas pieņemts, 48 par, pret, atturas pieņemts, 47 par, pret, atturas pieņemts, 49 par, pret, atturas pieņemts, 50 par, pret, atturas pieņemts, 51 par, pret, atturas pieņemts, 52 par, pret, atturas pieņemts, 53 par, pret, atturas pieņemts, 54 par, pret, atturas pieņemts Pārbaudām. 54 elektroniski pārbaudām. Vai visi nobalsojāt, beidzam balsot? Norēdīts. 55 par. Pret atturas pieņemts. 56 par. Pret atturas pieņemts. 57 par. Pret atturas pieņemts. 58 par. Pret atturas pieņemts Norādīts. Pārbaudām 58 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. Mutiskais grozījums viens. Par. Pret. Atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts, 69 par, pret atturas pieņemts, 71 par, pret atturas pieņemts, 72 par, pret atturas pieņemts, 73 par, pret atturas pieņemts, 75 par, pret 6 par, pret atturas pieņemts, 77 par, pret atturas pieņemts, 78 par, pret atturas pieņemts, 79 par, pret atturas pieņemts, 80 par, pret atturas pieņemts, 81 par, pret atturas pieņemts, 82 par, pret atturas pieņemts, 83 par, pret atturas pieņemts, 84 par, pret atturas pieņemts, kādēļ te nav blokā salikts. 86 par, pret atturas pieņemts, 87 par, pret pret atturas pieņemts 88 par pret atturas pieņemts 89 par pret atturas pieņemts 90 par pret atturas pārbaudām 90 grozījumu pārbaudām elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 34 par, 25 pret, pieņemts. 92 par. 92 līdz 100 varam balsot blokā. Kādēļ? Referents savā gudrībā kopā ar ēnu referentiem gan nav sagatavojis tādu sarunu, kas to paredz. 92 līdz 100 blokā balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pies astoņi par, visi apmierināti. Tādējādi tas ir pieņemts. Iesniegs veicam kolēģi. Sī, grazie, prezidente, un grazie. Jā, paldies priekšādātāji. Sirsnieks paldies ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kas eh, sadarbojas, protams, arī paldies sekretariātām. Jā, paldies. Arī pievienojos sveicieniem un pateicībām tālāk ir kolēģis eh, Karienas Kādenbachas ziņojums. Mums ir vēl drusku laiks. Varam ķerties klāt. Visi gatavi? Visiem ir gatavs, visi saraksts ir. Reg 2 par, pret, atturas pieņemts. Empl 1 par, pret, atturas pieņemts. 21 par, pret, atturas pieņemts. 22 par, pret, atturas. Nebija skaidrs, pārbaudām elektroniski. 22. grozējumu elektroniski pārbaudām. Visi nobalsojāt. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. par. Pret. Atturas noraidīts. Regi 4 par. Pret. Atturas noraidīts. Empl 10 par. Pret. Atturas pieņemts. Empl 11 par. Pret. Atturas pieņemts. 26 par. Pārbaudām Emplu 11. Sākam balsot. Vai visi nopalsojāt? Beidzam balsot. 35 par, 18 pret, liels vairākums par. 26 par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudam 26. elektroniski, vai visi nopalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. Turpinām 25 par. Pret. Atturas noraidīts. 27 par. Pret. Atturas noraidīts. 28 par. Pret. Atturas pieņemts. 29 par. Pret. Atturas pieņemts. 30 par pret atturas pieņemts, 31 par pret atturas norādīts, 32 par pret atturas nav skaidrs pārbaudām elektroniski. 32 sākam balsot, vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 33 par, pret atturas pieņemts, 34 par, pret, atturas, noraidīts. Regi 9 par, pret, atturas, pieņemts, Empel 2 par, pret, atturas, pieņemts, 35 par, pret, atturas, noraidīts, 36 par, pret, atturas, noraidīts, Empel 3 par, pret, atturas, noraidīts, Empel 4 par, pret,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 atturas norādīts 39 par, pret atturas norādīts 40 par, pret atturas norādīts 41 par, pret atturas norādīts 42 par, pret atturas pieņemts, regi 3 par, pret atturas norādīts 43 par, pret atturas norādīts norādīt 44 par, pret atturas pieņemts 45 par, pret atturas norādīt 46 par, pret atturas pieņemt 47 par, pret atturas nebija skaidrs pārvadot 47 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norādīts.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 pret atturas norādīts 50 par pret atturas norādīts vēlreiz 50 pret atturas pieņemts 52 par pret atturas pieņemts 53 par pret atturas pieņemts 54 par pret pret atturas. Nebija skaidrs, pārbaudām 54 elektroniski. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norādīts ir tas. 55 par, pret, atturas norādīts, 56 par, pret, atturas norādīts. 58 par, pret, atturas pieņemts. 59 par, pret, atturas pieņemts. 60 par, pret, atturas norādīts. 61 par, pret, atturas norādīts. 62 par, pret, atturas norādīts. 63 par, pret pret atturas pieņemts. 64 par pret atturas nav skaidrs. Pārbaudam 64. elektroniski. Visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Noraidīts. 65 par pret atturas pieņemts 66 par pret pret atturas norādīts 67 par, pret atturas norādīts 68 par, pret atturas pieņemts 69 par, pret atturas pieņemts 71 par, pret atturas pieņemts 70 par, pret atturas pieņemts empl 14 par, pret atturas pieņemts M plus 16 par, pret atturas pieņemts M plus 17 par, pret atturas pieņemts M plus 18 par, pret atturas pieņemts 57 par, pret atturas pieņemts 73 par, pret atturas norādīts M plus 15 par, pret atturas pieņemts pieņemts M par 19 par pret atturas pieņemts kompromisa pakete C1 par pret atturas pieņemts. Tālāk 80 par pret atturas norādīts 72 par pret atturas norādīts regi 5 par pret pret atturas. Nākam norādīts. Jā, norādīts. 81 par. Pārbaudām regi 5 vēlreiz. Tas ir pieņemts. Beidzam balsot, nemaz vēl nebija zināms rezultāts. Man jau bija sasaisti ar mašīnu. 81 par pret atturas pieņemts. Bet tomēr pārbaudas mēs no pirmo arī. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 82 par pret atturas pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts nebija skaidrs pārbaudam 84. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 83 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 85 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Regi 10 par. Pret. Atturas. Pieņemts Nav skaidrs. Pārbaudām regie desmit elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Regi seši. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 86 par. Pret. Atturas. Norādīts. 87 par. Pret. Nav skaidrs, tāpēc ka divi, eh, trīs liberāļi vairs nebalso. Pārbaudām 87. vēlreiz. 87. tiek pārbaudīts, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 88 par. Pret. Atturas norādīts. 89 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 90 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 91 par. Pret. Atturas. Norādīts. 92 par. Pret. Atturas. Pieņemts norādīts regi 7 par, pret atturas pieņemts regi 8 par, pret atturas pieņemts 93 par, pret atturas norādīts 2 par, pret atturas norādīts 3 par, pret atturas pieņemts 4 par, pret pret atturas pieņemts 5 par pret atturas pārbaudām vēlreiz piekto grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. Norēdīts. Seši par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 Atturas norēdīts 12 par. Pret. Atturas pieņemts 13 par. Pret. Atturas pieņemts 14 par. Pret. Atturas pieņemts 15 par. Pret. Atturas pieņemts. Norēdīts 16 par. Pret. Atturas pieņemts pieņemts. Empula A par pret atturas pieņemts 17 par pret atturas pieņemts 18 par pret atturas pieņemts 19 par pret atturas norādīts Empula E par pret atturas pieņemts blokā 20 līdz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 pieņemts MBC-3 par pret atturas pieņemts MBC-4 par pret atturas pieņemts un esam pabeiguši. Elektroniskais galīgais balsojums. Vai visi nobalsojāt? Beidzam balsot. 47 par, 3 pret, Neviens nav atturējies. Sirsnīgi sveicam Karinu Kādenbachu. So, 2 stunden 20 minūten, die kolēģi dies mit uns. Kolēģi ir izturējuši 2 stundas un 20 minūtes. Vēlējos jums pateikties par pacietību. Turpināsim darbu ar. 15. darba kārtības punktu, bet varbūt uh, kādu minūtīti uzgaidīsim, lai tie kolēģi, kas vēlas doties prom, uh, varētu to izdarīt, un lai tie, kas vēlas palikt, to arī dara. Vienu minūti pārtraukums. So, ich glaube, jetzt hatten alle Kollegen die Möglichkeit. Tā visiem kolēģiem bija iespēja atkal apsēsties vietās vai doties prom. Varbūt uh, vajadzētu uzvesties mierīgāk. Wir haben jetzt das Thema Bergbauverfahren. Tagad mēs uh, aplūkosim darba kārtības punktu numur 15 cienīt izmantošanu derīgo izrakteņu ieguvē. Esam uzaicinājuši komisijas pārstāvis. Bankī kungs to viss ir pieprasījis. Sākumā došu vārdu komisijai. Un dan die kolēģin un kolēģin, die sich einer beteiligen. Lai uh, kolēģi varētu uzklausīt komisiju un, protams, tie, kas vēlēsies izteikties, uh, lūgtu jūs pacelt roku. Bet tagad vārds komisijai. Thank you, thank you very much. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, I'm head of the waste recycling unit in the environment. Es darbojos um, uh, vides ģenerāldirekcijā, komisijā, un es gribēju pateikties, ka jūs mums uzaicinājāt piedalīties viedokļu uh, apmaiņā par uh, eh, cienīdu izmantošanu uh, raktuvēs. Protams, tas ir ārkārtīgi pretrunīgs jautājums. 2000. gadā Bajamara notika liels uh, negadījums. Un uh, daļa cienīda noplūda ūdenī. Dažas dalību valstis līdz ar to aizliedza eh, turpmāk cienīdu izmantot eh, izrakteņu iegūvē. 2010. gadā parlaments eh, pieņēma rezolūciju, kas aizliedz izmantot cienīdu šajās raktuvēs. Tagad par to tiek debatēts ļoti daudz, jo ir atvērtas vairākas raktuves, ir arī domāts par vairākiem projektiem, kas varētu izmantot cienīdu. Protams, jāpiemin, ka cienīdu izmanto vairākās raktuvēs Eiropas Savienībā sevišķi Somijā, Zviedrijā un, ja nemaldos, arī mazās raktuvēs Spānijā. 2010. gadā eh, notika pētījums, kas ilustrē ka citas alternatīvas, proti cienīta aizstāšana, nav pietiekami ekonomisks, un tāpat arī citas vielas var nozīmēt pietiekami lielu kaitējumu videi. Līdz ar to ogļu iegūšana ar cienīdu. Tātad, ja ogles vairs nedrīkstēs iegūt ar cienīdu, tad nāksies slēgt raktuves vai arī uh, to varētu tātad šo rūpalu eksportēt uz trešajām valstīm, kas uh, tur izmantotu šādas iegūs metodas. Mēs esam uh, izteikuši savu pozīciju par ogļu ieguvu ar cienīda palīdzību, arī par zelta rūdas iegūšanu. Mēs esam arī uh, snieguši atzinumus, un Patočņika kungs par to izteicās arī plenāra sēdē 2011. gada aprīlī. Patočņika kungs teica, ka Eiropas Savienībā ir pietiekami daudz uh, kritēriju un stingru normu, kas jāievēro uh, raktuvēs. Bija veikts arī ietekmes izvērtējums un eh, ir pieņemta arī direktīva par strateģisku vides eh, izvērtējumu. Un tāpat tas ir pieminēts arī vides direktīvā. Protams, mūsu rīcībā ir arī īpašs instruments, eh, kas tiek izmantots, lai pārvaldītu, apsaimniekotu um, raktuvēs radušos atkritumus. Eh, ir noteiktas stingras uh, eh, robežu vērtības cienīti koncentrācijai uh, rakšanas procesā. Robežu vērtības ir ārkārtīgi uh, striktas. Uh, Nu, varbūt konkrēts piemērs jaunās raktuvēs maksimālā cianīda koncentrācija saskaņā ar atkritumu direktīvu ir 200 reizes zemāka nekā tā cianīda koncentrācija, kas tika atrasta 2000. gadā bijām arī uh, negadījumā. Eh, šīs noteiktās robežvērtības ir eh, ļoti, ļoti eh, stingras, minimālas un dalību valstīm ir jā, jāatbrīvojas no cienīda uh, raktuvju atkritumu sastāvā, pirms šie atkritumi tiek deponēti un tas, protams, eh, samazinātu arī kaitējumu videi. Komisārs Patočņiks pieminēja, tad, kad viņš izteicās plenārs sēdē, ka īstenojot eh, likumdošanas efektīvu īstenošanu, mēs varēsim panākt daudz, un tā ir jābūt mūsu galvenajai prioritātei. Protams, kopš 2011. Eh, gada ir aiztecējis daudz ūdeņu, pagājuši gada dalību valstis izteica veto un ir runāts arī par daudz raktuvu slēgšanu šajā um, atkritumu apsaimniekošanas direktīvā. Nākamgad arī tiks pieņemt vairāk likuma projektu, un tagad mēs esam uzsākuši jaunu procesu, lai varētu paaugstināt eh, standartus tam, kā tiek apsaimniekoti cianīdu saturoši atkritumi. Mēs uzmanīgi sekojam jaunu zelta, jauniem zelta iegūs projektiem. Ir eh, daudz tādu ļoti populāru projekti, piemēram, Rosa Montana projekts Rumānijā un Korkovisto Spānijā. Visu beidzot gribēju teikt, ka cienīda izmantošana zelta ieguvē um, ilustrē to, cik svarīgi ir ievērot arī resursu efektivitāti. Mums protams, ir jāsaprot, cik liels ir zelta pieprasījums Eiropas Savienībā. Zelts un citi dārgmetāli, tos ir iespējams pārstrādāt arī uh, pārstrādāt uh, tos dārgmetālus, ko satur, piemēram, dažādas elektroierīces, un vajadzētu būt arī tādiem uh, paģērošākiem, ambiciozākiem uh, atkritumu apsaimniekošanas un uh, ievākšanas mērķiem. Mēs gan komisijā uzskatām, ka pārstrāde nevar uh, aizstāt primāro resursu izmantošanu produktu uh, ražošanā. Protams, mēs visus produktus nevaram pārstrādāt pilnīgi simtprocentīgi. Ir noslēgti līgumi par uh, zelta daudzumu, kas ir iegūts uh, Eiropas Savienībā. Tas ir tikai īstenībā 1% no visa zelta, kas tiek iegūts visā pasaulē. Un, uh, Daudzās nozarēs Eiropas Savienībā, protams, tiek izmantot zelts, un tas ir jāpaturprātā. Mums ir jādara pēc iespējas vairāk, lai pārstrādes rādītāji būtu augstāki un uh, jāievieš pietiekami stingras normas, lai varētu garantēt to, ka iegūs industrija darbojas uh, nekaitējot videi. Un to mēs varam panākt, balstoties uz esošo likumdošanas pamatu, ja mēs runājam par rāktuvju atkritumu direktīvu, un tā mēs varētu sasniegt patiešām ambiciozus mērķus. Paldies! Paldies! Bankī kungs ir pieteicies runāt, Atonesku kundze un Satu Hasi. Bankī kungs lūdzu. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt. Paldies, ka devāt man vārdu, priekšsēdētāja kungs. Protams, rodas daudz jautājumu. Es piedāvāju šo jautājumu izskatīt mūsu komitejā. Tas notika vairāk iemeslu pēc. 2007. gadā Eiropas parlaments pieņēma atzinumu, lai uh, izrakteņu ieguvē vairs netiktu izmantots cienīts. netika ieviesti nekādi grozījumi, un mums ir jāpieņem politisks lēmums. Komisija to nevar pieņemt. Komisijai vajadzēja izstrādāt likumdošanas priekšlikumu pat Točņika kungs ar saviem kolēģiem bija vienojies. ka atverot vairākas raktuves Eiropā, mums tas ir jāievēro, bet mums ir jārunā Eh, ne tikai par Rozamontāna raktuvēm, bet arī par citām raktuvēm Eiropā. Ja mēs runājam par Rozamontāna raktuvēm, gribēju kolēģiem pavēstīt sekojošo. Tā ir lielākā raktuve Eiropā, ņemot vērā raktuvju platību, un uh, darbi, darbus ir plānots sākt 2016. gadā. Tas nozīmē, ka pazudīs vesela kalnu grēda un 17 gadu laikā būs jāizmanto 42,7. Katastrofā következik be. Miljonu tonu cianīda. Mindent visz a víz. Minden. Nu, stādieties priekšā, kas tā būs par katastrofu un es domāju, ka varētu izmantot citas metodes arī bez cienīda, bet tas nozīmē, ka daudz, pasudīs daudz dzīvotņu, apmetņu, dabas eh, rezervātu. 2000. gadā jau komisijas pārstāvs norādīja, ka ir ļoti augsts katastrofu risks. Tas varētu uh, iznīcināt, tātad šīs raktos varētu iznīcināt tīsas upes floru un faunu pilnībā. Šeit nav nekādu garantiju. Tātad mēs nevaram garantēt, ka flora un fauna tiks pietiekami labi aizsargātas. 250 miljoni Ami nem Románia belügye, hiszen több országot is érint. Tātad tiks izmantot ļoti daudz cienīda un, un kalns arī būtiski tiks iznīcināts. Tas nav tāds iekšējais uh, Rumānijas jautājums, kā tas uh, notika 2000. Um, gadā pie Tīsas upes, tur arī bija liela katastrofa. Rumānijā šis jautājums ir izraisījis karstu polemiku, valdība par to diskutē, divas trešdaļas parlamentā atbalsta šo priekšlikumu, bet sabiedrība ir neapmierināta un sabiedrība pilsoņi nevēlas, lai projekts vispār tiktu uzsākts. Mēs īstenībā būtu sagaidījuši daudz vairāk no komisijas. Tad, kad Rumānijas valdība izstrādāja komisijas priekšlikumu, komisijai būtu vajadzējis šo priekšlikumu izpētīt rūpīgāk. Gribēju pavaicāt, vai komisija šo lietu ir izpētījusi. Mēs zinām, ka likumdošanas projekts pats par sevi it kā atbilst Eiropas normām, bet ir jāpadomā par drošību, un tas ir politiski ļoti smags jautājums. Vajadzētu pavaicāt, kādēļ Eiropas parlaments vispār netika par šo projektu informēts un kādēļ uh, atkal tika vilkta gumija. Kādēļ 2011. gadā komisija strādājot pie regulas, ne, nesāk strādāt pie regulas priekšlikuma, jo parlaments uh, savu rezolūciju pieņem jau 2008. gadā. Man ir vēl viens jautājums, vēlēs to uzdot komisijas pārstāvim. Vai komisija ir sazinājusies ar dalību valstu valdībām, ar tām dalību valstīm, kur ir bijušas šādas katastrofas? Nu, piemēram, Ungārijas gadījumā. Vai jūs esat sazinājušies ar Ungārijas valdību? Mūsdienās nav nekādas tehnoloģijas, kas, ar kur varētu aizstāt cienīdu. Bulgārijas valdība nesniedza atļauju raktuvi atvēršanai, jo viņi strādā pie alternatīvām tehnoloģijām, ar kurām varētu aizstāt cienīdu. Jāpadomā, kādi ir pretargumenti. Tur arī būs iespējams iegūt uh, lielu zelta daudzumu un manuprāt, nav tādu ļoti skaidri izstrādātu normu, kas varētu uh, uzņēmumiem uh, likt izmantot alternatīvas uh, metodas cienīdam. Piemēram, Zviedrijā ir vairākas raktuves. kur divas trešdaļas zelta tiek iegūtas uh, pārstrādājot dažādas elektropreces. Domāju, ka eh, komisijai daudz nopietnāk vajadzētu uztvert parlamenta rezolūciju. Mēs gal galā pārstāvam 500 miljonus Eiropas pilsoņu. Eiropas parlaments ir lielākais parlaments pasaulē, un mēs nevaram tā vienkārši uh, pieņemt visus komisijas lēmumus, jo komisija, neskatoties uz mūsu pieņemto rezolūciju, vispār nav uzskatījis par vajadzīgu kaut ko darīt lietas labā. Un mums ir šis jautājums jāizskata, jo tā nav tikai viens valsts iekšpolitiskā problēma. Mums gaida atbild no komisijas. Paldies. Tabadžī, kungs, lūdzu. Fīlēn dank. Paldies. Godātais priekšsēdētāji, es pilnībā piekrītu kolēģim Bankī un viņa iniciatīvai. Šeit ir runa par strīdu, par diskusiju starp Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju. Komisija jau vairākus gadus uh, uh, ignorē Eiropas parlamentu, uh, tad, kad tas atsaucas uz šo atzinumu. Uh, un, kas tika pieņemts 2007. gadā, un es biju līdzautors, šīs atzinums tika pieņemts ar divu trešdaļu vairākumu, un tāpēc es lūdzu mūsu komiteju un personīgi jūs, priekšsēdētāji kungs, lūdzu uzrakstiet vēstuli Eiropas komisijai, jo šeit ir runa par uh, lietu, kam var būt smagas sekas Šeit nekavējoties ir jānosīta faktu vākšanas misija uz Rumāniju, lai pārbaudītu apstākļus. Un šeit gribētu uh, pievērst jūsu uzmanību vairākām lietām. Cienīda tehnoloģijās arī ir dažādi un atšķirīgi risinājumi. Kāpēc uh, Rumānijas valdība neprasa no investoriem uh, lai tiktu piemērota slēgtā procedūra, slēgtā metoda, kas tiek izmantot jau Zviedrijā un Somijā. Tā jau būtu zināma garantija, uh, ja nu gadījumā šīs raktūs uh, ekonomiski apsvērumu dēļ tiktu atklātas. Kāpēc uh, netiek piemērota šī te slēgtā metoda, šī tehnoloģija, kas dod uh, lielākas garantijas? To taču Romānijas valdība varētu uh, darīt, tas tai būtu jādara. Otrakārt, atbildības apdrošināšana. Tagad, ja ir kāda katastrofa, kāds avārijas gadījums, tad nav nekādu garantiju, ka būs atjaunošanas darbi nodarīto postējumu vietā. Mēs atcerēsimies kaut vai, kas notika Ungārijā pēc uh, Eh, tā sauktās sarkano dubļu katastrofas. Tur eh, postījumi bija četreiz lielāka nekā visa uzņēmuma vērtība. Kāpēc Rumānijas valsts nepiespiež mm, šo firmu noslēgt šādu obligāto atbildības apdrošināšanu. Šeit, eh, cik es zinu, ir runa par 25 miljoniem dolāru, tik daudz maksātu atjaunošanas darbu pēc katastrofas. Uh, un tas ir pilnīgi neproporcionāls apjoms eh, salīdzinājumā ar investīciju apjomu. Un treškārt gribētu lūgt, eh, lai komisija prasa no Rumānijas eh, valdības, kāpēc ne tika veikti attiecīgi pētījumi, novērtējums par iespējamām katastrofām vai riskiem. Es gribētu piedāvāt uh, šos trīs elementus uzsvērt un uh, arī vērst uh, Rumānijas valdību uz šīm lietām. Uh, valdībai būtu kopā ar komisiju jāmeklē atbildes uz šiem jautājumiem, jo šis projekts rāda bāžas arī kaimiņu valstīs. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu jūs lūgt uh, panākt, ka Eiropas komisija veic pētījumu uh, Uh, pēc būtības. Uh, viņi nedrīkstētu slēpties tikai aiz likuma normām, viņiem būtu jāizmeklē šis konkrētais gadījums ar visiem ekoloģiskiem riskiem. Paldies par uzmanību! Paldies tagad Antonescu kundze. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, cu siguranță este un subiect foarte fierbinte. Paldies, priekšsādātāji. Protams, šis ir ļoti uh, Eh, strīdīgs temats, eh, karsts kartupēlis, protams, par to vajadzētu diskutēt mūsu komitejā. Ir ļoti maz eh, privātu iniciatīvu, biznesa iniciatīvu, kas tiktu vairāk apstrīdēts kā Rosa Montana projekts. Šis projekts, uh, kā varat iedomāties, ir ļoti svarīgs uh, Rumānijai. Tas ir radījis daudz sociālās spriedzes, uh, ir bijuši protesti, iebildumi no dažādām pusēm. Ļoti daudz cilvēku ir pret šo projektu, un tie ir ļoti dažādi cilvēki un arī iestādes. Runājot par mūsu debatēm, manuprāt, šeit vēl ir ļoti daudz jautājumu Un te nav runa tikai par to, vai tiktu vai netiktu izmantots cienīts. Šī projekta apjoms un citas eh, tehnoloģijas, kas eh, tiek izmantots, arī tiek apšaubītas. Un eh, tas eko garantiju līmenis, ko um, piedāvātu investors, ir vēl viens strīda objekts arī uh, līdzinējo labāko prakšu lietošanu vai nelietošanu attiecībā uz zelta ieguvi arī ir aktuāls jautājums, bet neaizmirsīsim, ka šis projekts uh, uh, nozīmētu, ka 16 ciemi būtu jāpārvieto tie 3700 cilvēku, un 3 no šiem 17 ciemiem būtu ļoti smagi skārti. Tātad Rosa Montana uh, ainava eh, pilnībā mainītos. Un eh, neskatoties uz uh, um, potenciālo investoru solījumiem, ka viņi to visu organizētu ļoti uh, korekti, tad tomēr uh, jādomā, ka uh, šī projekta īstenošana uh, pilnībā noteikti nozīmēs uh, ainavas un uh, dabas izmaiņas. Tātad šeit ir jādomā ne tikai par vīdes apsvērumiem, bet arī par attīstības modeli. Uh, kādu vēlamies īstenot Eiropā. Es eh, no šīs diskusijas negribētu izslēgt eh, arī aspektu, ka ir jāveic investīcijas ekonomikā un jāiegūst eh, derīgie izraktiņi, bet es tomēr domāju, ka tas ir jādara ilgtspējīgā veidā. Mēs nevaram, protams, arī ignorēt to slikto ekonomisko situāciju, kāda ir šajā zonā. Daudz cilvēku ir bez darba, bet viss ir jāsā, jāsalāgo, jālīdzsvaro. Tātad ir jāievēro vidas standarti, ir uh, uh likuma normas, kas ir jāievēro, un uz to arī gribu atsaukties, jo es gribētu informēt kolēģus par to, ka tas veids, kādā Rumānijas valdība izvēlējās šo projektu virzīt, uh, Uh, tātad viņi pieņēma uh, likumdošanas aktu. Valdība neuzņēmās nekādu atbildību politisku apsvarumu dēļ. Protams, ka viņi negrib riskēt ar savu politisko kapitālu šī projekta dēļ. Uh, jo pilsoniskās sabiedrības organizācijas ir pret šo projektu. Tātad, ko viņi izvēlējās? Viņi izvēlējās uh, iesniegt likumu Rumānijas parlamentā, kaut gan uh, vīdes ministrs, kas ir daļa no valdības, nesniedza savu piekrišanu. Tātad viņi iesniedz parlamentam likumu, nesaņemot vīdes ministra piekrišanu. Tātad savā veidā viņi centās noslēgt uh, zināms trūkums, kas ir šim projektam. Uh, Un, protams, viņi centās uh, uh, piešūt vainu uh, citiem, um, izvairīties no atbildības. Vēl viena lieta, arī tieslietu ministrija tika aicināta izteikt savu viedokli par šo projektu, un tas patiesībā bija apsūdzības raksts šīm projektām, tas tika nosaukts pat par pretkonstitucionālu, proti, ka licenci uh, raktuvēm varētu pagarināt uz 20 gadiem, kas ir nelegāli Par visām šīm lietām mums vajadzētu satraukties, un komisijai vajadzētu ņemt vērā visus šos aspektus, izvērtējot uh, situāciju Rosamontānā. Runāsim atklāti. Tas taču ir tas iemesls, kāpēc uh, mums ir šīs debatas. Rošamontāna, šis projekts, uh, kas ir izraisījis tik daudz strīdu, par, tāpēc mēs arī par to runājam. Labi, paldies. Satū Hasī, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Es pilnībā piekrītu Ungārijas kolēģiem un piekrītu viņu paustajai eh, vilšanās par to, ka komisija nav ņēmus vērā to, ko parlaments pirms trim gadiem eh, lūdza, prasīja aizliegt cienīt izmantošanu eh, derīgo izrakteņu ieguvē. Es gribētu uzdot trīs konkrētus jautājumus kas attiecas uz Roša Montāna projektu. Pirmkārt, vai komisija tiešām uzskata, ka šeit tiks izmantotas vislabākās pieejamās tehnoloģijas? Otrakārt, vai komisija uzskata, ka uh, šie, uh, uh šīs ir aprīkojums būs uh, drošs? Es atgādināšu um, šo traģisko uh, negadījumu, kas bija Ungārijā, šie te sarkanie dubļi, kas arī bija viena no mācībām, proti vīdes ietekmes novērtējumu kvalitāte ir izšķirīgs svarīgs faktors, un es saprotu, ka uh, vīdes uh, pārbaudas nebija adekvātas Tātad vai komisija ir pārliecināta, ka Roša Montana gadījumā ietekme uz vidi un šī pārbaude visam šim projektam ir pienācīga un adekvāta? Tad daži komentāri. Pirmkārt, ir eh, tāda kā pretruna tajā pašā laikā runāt par labākajām pieejamajām tehnoloģijām un attaisnot vienu tehnoloģiju šajā lietā, proti cienīt izmantošanu. Uh, sakot, ka tas ir vislētākais variants, tātad uh, izmaksu efektivitāte ir viena lieta un labākā pieejamā tehnoloģija ir kaut kas cits, tātad ja alternatīvas uh, ir nedrošākas, tad tas būtu uh, pareizi to teikt, bet eh, izmaksas ir pavisam cita lieta. Ja ir kāda alternatīva, kas eh, nav tik eh, plaši izmantot, bet ir drošāka, varbūt dārgāka, bet drošāka, var, ja tā var, varbūt tad vēlāk kļūt lētāka, ja to plašāk lieto. Mēs zinām uh, no vēstures, no mūsu pieredzes, ir bijuši vides uh, jauninājumi, vides inovācijas, kur tas ir pierādījies. Es gribētu teikt, ka es nepiekrītu šim te argumentam, kas attaisno cienīt tehnoloģijas izmantošanu, sakot, ka šobrīd tā ir uh, izmaksu ziņā visefektīvākā metode. Uh, Mm, un otrkārt, konkrētāk par eh, cienīda saturu. Saskaņā ar eh, izraktuvju, raktuvju eh, atkritumu direktīvu maksimālā pieļautā koncentrācija notekodiņos ir 25 ppm. Gramos uz litru tas nozīmē uh, 25 mg uz litru. Un NV sekretariāta informācijas dokumentā es lasu, ka tie ir 25 mikrogrami uz litru, kas ir limits. Um, pēc tam um, var iet bojā zivis un citas sugas. Tātad, kas ir atļauts uh, notekūdeņiem ir vairāk kā tūkstošu reizu vairāk nekā šis limits, pēc kura iet bojā zīves, un tas īpaši labi neizklausās. Jā, vakar es uh, uzzināju, ka Rumānijas premjers uh, izmanto Somiju savās uh, kampaņās uh, runājot par cianīdu izmantošanu uh, iegūs rūpniecībā. Un arī kolēģis Čaba, es atvainojos. Jūs atsaucāties uz uh, šo slēgto metodi uh, Somijā. Kanādas kompānija Aniko Eagle, kas uh, uztur uh, raktuves uh, Somijas ziemeļos, viņi uh, cīnījās pret uh, parlamenta pirms trim gadiem pieņemto rezolūciju, sakot, ka tas ir pilnībā slēgts process, šī metoda, bet tā nav. Vēlāk, uh, piemēram, ir bijusi vismaz viena lieta, kura atļautais uh, cianīda satura līmenis notekūdeņos tika uh, sasniegts. Tur arī ir liels notekūdeņu dīķis pie šīm raktuvēm. Un vīdes iestādes uh, saka, ka mērījumi, kas tika veikti, tur nav adekvāti, lai uh, kontrolētu to, kas notiek ar uh, gruntsūdeņiem, un kas, eh, kāds ir risks zivīm. Cik es zinu, tad nav oficiālas informācijas par eh, bojāgājušām zivīm, bet ir vietējo iedzīvotāju novērojumi. Protams, viņi saka, ka eh, upē, kas tek nu, garām šīm raktuvēm, ir manītas beigtas zivis. Es negribētu piekrist, ka Somija ir brīnišķīgs piemērs par to, kā izmantot cienīdu uh, Uh, vidē nekaitīgā veidā. Un arī citās raktuvēs mums uh, ir bijuši uh, lieli negadījumi, nevis ar cianīdu, bet dāmbju plīšana ir bijusi, ir gājuši pāri dīķi, tur ir bijusi runa arī par smago metālu piesārņojumu. Tātad Somijas iedzīvotāji šobrīd ļoti labi apzinās, ka derīgo izraktiņu ieguve ir ļoti riskanta, riskanta joma. Vicekomisārs Patočniks eh, daudz ir runājis par eh, pozitīvajām lietām, proti par resursu efektivitāti. Viņš ir minējis pozitīvos aspektus. Ja viņš nopietni uztvērtu resursu efektivitāti, viņš vairāk uh, atbalstītu otrozēju izmantošanu attiecībā uz elektroniskiem atkritumiem, piemēram, vienā tonnā lietotu mobilo telefonu ir 50 uh, reizes vairāk zelta nekā uh, rūdā uh, mūsdienās, kas tiek iegūta raktuvēs, un uh, daudz efektīvāk būtu um, izmantot otraizēji šos te elektroniskos atkritumus un nevajadzētu tik daudz raktuvis. Es uh, gribētu šeit minēt uh, uh, pilsētas atkritumu izmantošanu otraizējā veidā, pārstrādājot šīs izaivielas, un es tiešām vēlētos, lai uh, Potočnika kungs vairāk uh, atbalstītu konkrētus pasākumus šajā jomā. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Nākamais eh, Tökis kungs. Eh, tisztelt kollégák, tisztelt elnök! Cienējamie kolēģi, priekšsēdētāja kungs! Esmu Ungārs un dzīvoju Rumānijā. Tas nozīmē, ka esmu iesaistīts persona no abām pusēm, no abām valstīm. Toreiz piesāņojums no Rumānijas atnāca uz Ungāriju. Tās upe bija piesāņota un arī Rasa Montana ietekmēs vidi Rumānijā, bet arī šīs upes apvidus atstās uh, ietekmi uz kaimiņu valstīm. Tādēļ eh, es varu teikt, ka tas ir tāds kopīgs jautājums Austrumu vidus Eiropā. Tādēļ es eh, vēlos paust solidaritāti Ungārijas kolēģiem un arī desmit tūkstošiem cilvēku, kas Rumānijā apmēram vesā mēnesi jau demonstrē un izsaka protestu. Es personīgi biju arī Klušā, kur tūkstošiem cilvēku piedalījās demonstrācijā. Lielākoties tie bija jauni cilvēki, kas piedalījās. Runa bija par pilsonisko atbildību. Ar šo apziņu viņi vēlas aizsargāt dabu Manuprāt, Eiropas komisijas pārstāvis neatbildēja uz pamatjautājumiem. Pamatjautājums ir šāds. ja Eiropas parlaments ar vairāk nekā 80% vairākumu pieņem rezolūciju, vai tas kaut ko vērts vai nē. Ja nē, tad mums nevajadzētu spēlēt šajā demokrātijā, to tēlot. Uh, Arī kolēģis Bangi to norādīja, ja mēs pārstāvam 500 miljonu cilvēku, un ja neraugoties uz to, neņem vērā to, ka esam pieņēmuši likumīgu lēmumu, tad mums vajadzētu uzreiz to pateikt, ja mums nav jācenšas godīgi runājot, nav šeit runa par Patočnieku kungu, jo viņš ir tikai komisijas uh, komisārs. Es domāju, ka aiz tā viss liepjas arī vēl citas intereses. Es domāju, ka komisija kopumā ir jāuzņemas atbildība. Komisija kopumā ir jāņem nopietni šo jautājumu. Arī Rumānijā problēmas ar demokrātiju. Tas ir gandrīz vai jau dīvaini, kas notiek Rumānijā kopš augusta ar šo likuma priekšlikumu, kas ir pretrunā ar konstitūciju. Antonesku un citas vadošās personības, kas savstarpēji uzliek vienotrai vainu un mūs sasniedz šokējušas ziņas un informācija. Valdība neievēro konstitūciju, viss likuma projekts ir kļuvis par cīņu partiju starpā, un uh, cilvēku masas tiek manipulētas. Uh, ministrs kundze 2010. gadā balsoja toreiz kopā ar mums Blūmas kundze, viņa balsoja pret cienīdu izmantošanu raktuvēs, un tagad viņa pēkšņi ir otrā pusē. Un Patošņikungs jau ir teicis, ka Rumānijas uh, eh, iedzīvotāju vairākums uh, atbalsta raktuvju atvēršanu. Ko gribēju vēl teikt, dāmas un kungi? Ir zināms, ka eiro skeptiķi gūst panākumus. Runa ir par Eiropas ticamību krīzes apstākļos. patiešām ir tā, ka gan Rumānijā, gan Ungārijā ticamība zūd, un tās nav vienīgās valstis, kur tas notiek. Eiropas Savienības ticamība tiek apšaubīta, ja preti demokrātiskie spēki rīkos tik augstprātīgi. Varētu pieminēt vēl daudz citus piemērus, arī piemēram Grieķijā notika uzklausīšana. Un arī Spānijā bija pilsoniskās sabiedrības organizēti pasākumi, protesti, Alkamino mēs arī redzējām, kas notiek, pie kā noved šāda veida kārūpniecība. Nevēlas nemaz pieminēt Fukušiem un Černobiļu. Kaut kad mums bija 82% balsojumā, un atbilstoši tam mūsu komitejai vajadzētu ieņemt nostāju. Un atbilstoši tam mums vajadzētu paust uh, savas vēlmes uh, iepratī Eiros komisijai. Jā, paldies, šodien mēs esam daudz jaunas kolēģis un kolēģi, kas jau ilgāku laiku strādā pie šī jautājuma, tā ir kolēģi Krista Klāsa. Lūdzu jums vārds. Jā, paldies. Jā, tas, kas ir bijis, tas atkal kļūst aktuāls. Un, uh, eh, Rosamontēna tas uh, bija arī būtiski atkrituma direktīvai. 2006. gadā tā darbs pie tās tika uzsākts. Rosamontēna mēs bijām aizbraukšu, mēs devām solījumu, mēs devām solījumu, ka mums būs Eiropas direktīva par uh, kalnrūpniecības atkritumiem, ka mēs to izstrādāsim kā Rumānija, kā Eiropas valsts. Uh, Tā ir jāizpilda šīs direktīvas eh, normas. Es ļoti labi atceros šo solījumu. Tagad vairāk nekā pārsteigt esmu. Gribētu jautāt komisijai, kā komisija šodien eh, var teikt, ka mums ir vajadzīgas izēvielas, mums ir vajadzīgs zelts, jā, kuram gan nevajag zeltu. Mēs visi gribam zeltu. Un uh, neviens jau viņu nevēlas atstāt vienkārši kaut kur eh, pamestu, bet jā, un tas nozīmē pamatīgi iejaukšanos dabas procesos, un es nezinu, kā šo kārūpniecību, tās revolūciju var veidot un rekonstruēt vidē traudzīgā veidā, un kādā veidā var aizkavēt eh, vidē nodarīto kaitējumu. Nevar taču būt tā, kā mēs gribam zeltu, un tad uh, sagandējam ūdeni un eh, šeit rīkojamies rendīgām vielām. Eiropas direktīva par kānopriecības atkritumiem nosaka ļoti skaidrus eh, noteikumus. Nedrīkst būt vidēji kaitējums un ir jābūt preventīvai rīcībai un ir jābūt arī rekonstrukcijai un ir jāveido arī rezerves, lai varētu veikt rekonstrukciju. Šīs temats eh, Rumānijā un kolēģi Elēna Antonisko to arī pastāstīja. Šis jautājums Rumānijā ir ļoti daudzpusīgs un ir jāzina arī to, ka Rumānijas valdība ir pār, eh, pārdevis šo apvidu Kanādas firmai, kas tur vēlas iegūt eh, resursus. Bet arī Kanādas firmai tur strādāt ir jāpieturas pie Eiropas tiesībām. Tādēļ es eh, komisijas pārstāvim gribētu teikt, ka, lai viņš atbild konkrēt uz jautājumu, vai šis projekts Rosa Montāna izpilda normas ko uzliek Eiropas direktīva par kalnrocības atkritumiem. Un vēlos ļoti skaidru atbildi saņemt uz šo jautājumu, bez jebkādas uh, komisijas interpretācijas. Mēs kā parlaments uh, esam devuši solījumu. Paldies. Pēdējais runās kolēģis Sago. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, esmu viens no tiem, kas ir rakstījuši komisāram vēstuli, un uh, me, kopā mēs esam arī balsojuši. Kārūpniecība ir svarīgs jautājums Fukushima un Japāna. Nepiedara Eiropas Savienība, bet tomēr mūs skar turienes problēmas, bet tomēr komisija gaida, Un, eh, kas attiecas uz arī uz situāciju Francijā, komisija vienkārši nogāda, kamēr radīsies skandāls, un tikai tad tā reaģē. Minoritāšu jautājumos komisija īstenot tādu pašu stratēģiju. Arī kanrūpniecības jautājumos tiek nogaitīts, līdz notiek jauna katastrofa, un tikai tad komisija ir uh, rīkoties spējīgi un spēju atbild uz mūsu jautājumiem. Noslēgumā došu vārdu komisijas pārstāvim, jo tika uzdoti vairāk jautājumi un izvirzīt pārmetumi. Un jums vēl būs iespēja uz to visu atbildēt, lūdzu. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt, ka viss. Uh, Būtiskākais jautājums bija tas, ko uzdeva Bankī kungs un arī Tabadžī kungs. Proti eh, kavēšanās ievērot eh, Eiropas parlamenta rezolūciju. No mūsu perspektīvas eh, nav bijusi nekāda kavēšanās. Komisija ir paudusi skaidru viedokli šajā jautājumā. Centos to darīt arī šodien. Komisārs Patočniks eh, to ir darījis iepriekš, mutiski un arī rakstiski, un mūsu pozīcija ir skaidra. Ir direktīva, kas attiecas uz eh, kalnrotniecības atkritumiem. Uh, kas nav pārāk veca. Tā ir direktīva, kura tika pieņemta koplāma procedūrā, ko pieņēma padome un parlaments. Un tur tika izvēlēta zinām pieeja. Un šī pieeja noteica arī ļoti precīzu pra prasību noteikšanu, lai nodrošinātu to, ka kalnrūpniecības atkritumi uh, tiek eh, droši apstrādāti, pārstrādāti Eiropas Savienībā, ir ļoti precīzas prasības eh, attiecībā uz eh, atkritumu iekārtu būvniecību un pārvaldību. Ir no, tātad avārija novēršanas politika, ir noteikumi par atkritumu uzglābā, uzglabāšanu. Uzglabā, un uh, rīcības plāns, kas tiek darīts, ja pārkāpumi tiek konstatēti, un arī prasības par caurskatām informāciju sabiedrībai, un ir ļoti strikti uh, slēgšanas noteikumi. Tā skaitā arī pienākums izveidot finanšu garantijas uh, katrai um, vietai, katram projektam pirms tiek uzsākta darbība tādu izvēli uh, izdarīja uh, likumdevēji. Un uh, tur arī uh, tika atļauta cienīda izmantošana zelta iegūšanā ar nosacījumu, ka tika izpildītas visas prasības. Un tas ir tieši iemesls, kāpēc direktīvā mums ir uh, konkrētas prasības, konkrēti noteikumi, kas attiecas uz cienīda koncentrāciju. Ja abi likumdevēji uzskatīja, ka šīs tehnoloģijas uh, nav pietiekami drošas, tad aizliegumu vajadzēja iekļaut šajā te kalnrūpniecības atkrituma direktīvā. Tas attiecas uz uh, Eh, koncentrācijas slieksni cienīdam. Tā arī bija izvēle, kuru izdarīja likumdevēji. Tika izvēlēta likumdošanas tehnoloģija, kas eh, nav nekas ārkārtējs, proti pakāpeniska prasību ieviešana direktīvas ietvaros. Un tā ir, ka šobrīd attiecībā uz pastāvošām raktuvēm koncentrācijas eh, limits maksimālais ir 25, 25 daļiņas uz miljonu. Tas ir pastāvošām iekārtām eh, raktuvēm. Šis koncentrācijas uh, limits būs 10 daļiņas uz miljonu 2018. gada maijā, un jaunām uh, raktuvēm, kā jau es teicu, ievadrunā koncentrācijas limits jau ir noteikts desmit daļas uz miljonu. Tagad runājot par jautājumiem, kurus uzdeva Hasī kundze, Antonesku kundze un Klāsas kundze par Rosa Montāna projektu, varbūt man vienkārši vajadzētu minēt arī kaut ko, ko jūs visi zināt, kādas ir pilnvaras izsniegt atļaujas raktuvju uh, Uh, izveidei, tās ir nacionālo iestāžu pilnvaras, kas ir atbildīgs par šo jomu. Komisija var tikai pārbaudīt, vai tiek ievērotas prasības, kas uh, noteikts Eiropas Savienības likumdošanā. Un tas ir tieši tas, ko mēs darām. Mēs esam pieprasījuši informāciju no Rumānijas iestādēm. Projekts uh, vēl nav apstiprināts, bet mēs jau vācam informāciju tieši tāpēc, lai pārbaudītu, vai prasības, kas ir noteiktas kalnrūpniecības atkrituma direktīvā un civilas likumdošanas aktos, tiek ievērotas. Šīs uh, prasības ir nosūtītas uz Rumāniju. Nesam vēl saņēmuši atbildes uz šiem pieprasījumiem. Tātad eh, man bail, ka šobrīd nav iespējams jums sniegt tādu galīgu novērtējumu par to, vai projekts ievēro eh, noteikums vai nē. Runājot par labākajām pieejamajām tehnoloģijām. Kā jau es minēju savā prezentācijā, mums ir pētījums, un es ar lielu prieku varu jums nosūtīt tā kopiju vai nosūtīt jums uh, tiešsaistes uh, saiti, jo šis pētījums ir publicēts arī mūsu tīmekļa vietnē. Un, ja nemaldos, tad savā prezentācijā es minēju, ka šis pētījums, kas uh, tika veikts 2010. gadā, parāda pirmkārt, ka alternatīvas uh, cianīda izmantošanai zelta ieguvē nav ekonomiski dzīvotspējīgas, bet tas norāda arī to, ka alternatīvas eh, varētu būt pat eh, kaitīgākas videi nekā cianīts. Un man šķiet, ka līdz ar to es eh, būšu atbildējis uz, ja ne visiem jautājumiem, tad vismaz eh, galvenajiem jautājumiem, kas tika uzdoti šajās debatēs. Liels paldies! Un mēs eh, noteikti nodrošināsim, eh, lai komitejas deputāti varētu arī iepazīties ar šo pētījumu. Mēs jums nosūtīsim šī pētījuma kopiju. Paldies komisijai! Līdz ar to debats ir noslēgušās un novēlu visiem kolēģiem jauku vakaru. Tiksimies rīt desmitos. Tie, kur ir koordinātori, tiem lūdzu ierakti, ierasties jau deviņos. Bet rīt oficiāli komiteja sanāksme sāksies desmitos, kurš uh, un mums uz, uzstāsies Šprenger uh, kungs un būs arī komisārs klāt un būs viedokļa apmaiņa. Tātad rīt atkal ir gaidāma interesanta darba programma. Paldies, jauku vakaru visiem!